standartu ievērošanu, jo īpaši ņemot pašreizējās ekonomiskās un sociālās grūtības, ar kādām saskars Eiropa. Paldies, Redings kundzei! Beidzam debatas. Balsojums notiks rītdien, 2012. Nākamais darba kārtības jautājums - finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā - ziņojums Geja Mičelkungs. Tad nododu vārdus referentam 4 minūtes. Paldies, eh, priekšsēdētāji! Eiropas Savienības um, um, attīstības instruments ir ārkārtīgi svarīgs instruments. Um, Pēdējo gadu laikā Eiropas Savienībā ir um, bijuši vismaz 17 miljārdu uh, budžeti, lai cīnītos pret nabadzību un īstenot tūkstošgadus attīstības mērķus, un uh, tāpat arī veicinātu demokrātisku valdību darbību visā pasaulē. Uh, Mēs esam izvērtējuši šī instrumenta ietekmi, lai, nodur, lai izvērtētu to, vai attiecīgi šis instruments ir ticis pienācīgi izmantots un nākt klējā ar priekšlikumiem attiecībā uz šī instrumenta eh, izmantošanu turpmāk paredzot daudzgadu finanšu schēmu turpmākajam posmam, ir eh, analizētu mūsu pieredzi šajā jomā un izvērtēts tas, kā mēs šo instrumentu varētu izmantot nākotnē. Attīstības komiteja bija viensprāts tajā, ka mums ir nepieciešams finansēšanas instruments, kura mēķis būtu izskaust nabadzību, tā kā tas ir paredzēts Lisabonas līgumā, un kas attiecas uz attīstības valstīm. Un mums ir jādomā par uh, oficiālo attīstības uh, palīdzības principu ievērošanu. Uh, šai kvotai ir jābūt daudz striktākai nekā līdzšinējā sadarbības attīstības jomā. Mums ir jādomā par uh, to sadarbībā ar valstīm, kurām ir zem ienākuma un vidēji zem ienākuma, bet uh, Te būtu jāparāds varbūt atsevišķi instruments, ņemot vērā e, to, ka šeit ir specifisks vajadzības. Ir jānodrošina uh, cilvēkiem pienācīga izglītība, vismaz 20% no geogrāfiskajām programmām būtu jā, jāpiešķir veselības nodrošināšanai. Tāpat arī šim nākotnes instrumentam būtu jānodrošina tas, ka tiek ievēroti klimata apsvērumi turpmākas sadarbības jomā. Un, jo īpaši attiecībā uz vidēji zem ienākumu valstīm iekšējo ienākumu nodrošināšana ļoti nozīmīga, lai šīs valsts varētu pakāpeniski atteikties no uh, attīstības palīdzības. Nākamajā finanšu schēmā būtu jāparādz eh, reāls palielinājums. Un būtu jāparādz vismaz 0,5% eh, no iekšzemes koprodukta izmantošana šajā jomā. Ir nepieciešama cieša sadarbība starp Eiropas eh, komisiju un dalībvalstīm šajā jomā, un mēs atbalstam kopīgu stratēģijas dokumentu izstrādāšanu Komisija pati ir eh, arī zinām to, ka mēs tādējā varētu eh, ietaupīt 6 miljārdus eiro gadā. Padomājiet, ko ar šiem līdzekļiem mēs varētu eh, panākt. Mums ir jāpanāk arī tas, lai Eiropas parlaments varētu paust savu viedokli par to, kā šie līdzekļi ir izmantojami, un mums pilnībā jāievēro arī tie principi, kas ir paredzēti Lisabons līgumā. Uh, Mēs tādējādi paredzam un izstrādājam vadlīnijas turpmākajās sarunās par palīdzības attīstības sniegšanu, un es ceru, ka mēs gūsim milzīgu atbalstu šim priekšlikumam, kas attīstības komitejā tika pieņemts ar zināmām diskusijām, bet ņemot vērā mūsu līdzšinējo pieredzi, Jāsaka, ka mums izdevās apvienot 14 e, regulas vienā, un mums ir jānodrošina tas, lai jaunais dokuments tik tiešām palīdzētu īstenot mūsu mērķus. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, kolēģi kungs! Paldies Mičēl kungam! Brīvā mikrofona procedūra Basisku kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Jā, tas ir ļoti svarīgs mērķis Eiropas Savienībā un arī starptautiskā jomā. Un šis instruments tam būtu jāpalīdz, lai Eiropas Savienība saglabā savu klātbūtni šajos procesos un lai sasniegtu tūkstošgads attīstības mērķus. Lisbons līgums ir stājies spēkā un ir daudzas eh, jomas, kas darbojas šo mērķu sasniegšanā. Gan geogrāfiskā, gan tematiskā ziņā ir izstrādāts dažādas prioritātes, lai panāktu efektīvu īstenošanu. Sabiedrības grupas, kuras ir jāaizsargā, un tāpat arī jaunatīstības valstis, ir jāiesaista šo, šajos mērķos. Tāpat arī privātie uzņēmēji ir jāatbalsta, mazie vidējie uzdā, uzņēmēji attiecīgajās valstīs, lai valsts būtu mazāk atkarīgas no ārēji, no ārpuses un lai tiktu stiprināta ekonomiskā attīstība. Paldies, Pasisku kundzei, tikau kundze, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisārs kundze. Eiropas Savienība var palīdzēt jaunatīstības valstīm cīņā pret nabadzību un lai īstenotu tūkstošgadus mērķus, bet svarīgi ir arī tādi pasāki, kas šajām valstīm palīdz cīnīties pret klimata izmaiņām. Eiropas Savienība ir veikusi virkni pasākumus, piemēram, lauksēmniecībā, pielāgošanās klimata pārmaiņām un citi, tāpat arī eh, piekrasts resursu izmantošana ūdens resursu izmantošanu un, un citus pasākumus. 2006. gadā ir izveidots īpašs fonds energoefektivitātes veicināšanai privātās investīcijas, kas tiek ieguldīts jaun, atjaunojamajās enerģijās, tiek novirzīts arī uz jaunatīstības valstīm, un tas attiec arī uz tīrās attīstības mehānismiem. Ir svarīgi panākt efektivitāti šajā jomā, lai samazinātu CO2 izmešus arī jaunatīstības valstīs. Paldies tikā kundzei Sabauskas kundze lūdzu kā nākamā. Merci, monsieur le président, madame la vice-présidente. Paldies, priekšsēdētāja kungs, vicepriekšsēdētājs kundze. Mūsu kolēģis uh, Mičela kungs ir ļoti atzīts um, speciālists šajā jomā. Viņš ir ļoti labi izstrādājis savu ziņojumu. Liels paldies viņam par to. Es gribētu tikai vienu nelielu punktu uzsvert, proti. Uh, respektēt subsidiaritātes uh, principu, jo labākā dāvana, ko varam piedāvāt, tā nav nauda. Ir uh, zināms, ka mēs uh, arī mūsu vērtības uh, vēlamies tām valstīm piedāvāt, kas ir uz attīstības ceļa. Un tādēļ uh, būtu uh, labi, ja valdības uh, to tā atzītu un uh, mums ir jāprasa, lai arī cilvēktiesības tiktu uh, respektētas labāk. Uh, būtu, ja mm, mūsu partneru valsts respektētu pašas šās vērtības, tāpat arī uh, um, pieņemtu mūsu standartus un uh, mūsu vērtības, pieņemot mūsu naudu. Paldies! Paldies. Dančils kundze, kā pēdējā runātāja šajā procedūrā. Domnule președinte, doamne Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Referents jau ļoti labi pasvītroja. Cīņa pret nabadzību ir svarīgs mērķis finanšu instrumentu, kas ir paredzēts jaunatīstības valstīm. Eiropas Savienība jau daudz ko ir darījusi, lai palīdzētu attīstības valstīm, bet ir vēl citi izaicinājumi, kas pastāv. Proti, pārtiks cenas, un krīze šajā jomā, jo mēs zinām, ka pastāv spekulācijas starptautiskajos tirgos, un tāpēc ir nepieciešams rīkoties ātri un elastīgi tieši no Eiropas Savienības puses, lai varētu reaģēt uz pieprasījumu un arī cilvēku vajadzībām, lai arī starptautiskie mērķi tiktu sanāk, panākti labāk, Eiropas Savienības parlamentam vajadzētu atbalstīt arī komisijas tostādni, lai attīstības joma varētu tikt skaidri definēta un lai arī Eiropas parlaments varētu izpildīt savas demokrātiskās funkcijas. Paldies, Tancils kundzei! Brīvā mikrofona procedūru beidzam. Un noslēgumā komisijas vicepriekšsādātāja Redingas kundze. Commission... Priekšsādātāja eh, komis, komisija Priecājos par parlamentu priekšlikumu, un es priecājos arī par to, ka mēs esam viensprāts lielākajā daļā jautājumu. Vispirms jau komisija novērtēja to, ka turpmāks, ka dialogs demokrātijas jomā ir nodrošinājis rezultātu, taču mēs paužam nožēlu par to, ka parlaments nav nodrošinājis to, ka dažas no rezolūcijām būtu ievērotas pilnā mērā. Taču mēs, protams, ņemam vērā parlamentu priekšlikums, kur vien tas iespējams. Komisija vēlētos norādināt, norādīt uz to, ka ir nepieciešams Eiropas Savienībai turpināt finansēt uh, valsts uh, valsts nozīmes um, pakalpojumu preču nodrošināšanu, un mums ir jādarpina strādāt arī ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Tāpat arī imigrācijas un patvērumu jomā ir jādomā par oficiālās attīstības palīdzību. Mums ir jāinvestē cilvēkos un jāceņš nodrošināt tūkstošgads attīstības mēģu sasniegšanu, jo um, šie aspekti ir savstarpēji saistīti. Kas attiecas uz um, budžetu, šķiet, ka šobrīd nav iespējams palielināt budžeta līdzekļus, kas tiek atvēlēti oficiālai attīstības palīdzībai, taču komisija ir gatava runāt par šo jautājumu ar dalībvalstīm. valstīm runājot par deleģēto aktu izmantošanu, tad komisija ir nosūtījusi vēstuli Barozu. Komisijas priekšsēdētājs sagatavojas vēstuli šā gada martā, norādot uz jaunu institucionālo kontekstu un uz to, ka eh, pašreizējā kontekstā būtu nepieciešams domāt eh, par uh, Eh, finansējuma procedūru tā, lai varētu to piemērot eh, izmaiņām, kas šobrīd notiek ļoti strauji. Mm, tāpēc varētu izmantot deleģētos aktus, eh, ievērojot 2290. pantu. Uh, Komisija priecājas par parlamentu priekšlikumu, kas ir ļoti vērtīgs priekšlikums, izvērtējot instrumentu sadarbībai attīstības jomā, domājot par nākamo daudzgadu finanšu schēmu. Paldies, Redings kundzei! Noslēdzam diskusijas. Balsojums notiks rītdien, pulksten 12. Nākamais darbkārtības jautājums ir Valiskundzes ziņojums par politikas risinājumiem virzībā uz Eiropas līgumtiesību izstrādi patērētājiem un